ieņem nekādu citu amatu, un eh, tā cita amata ieņemšana nav savienojama ar eh, darbu Eiropas parlamentā. Gerfrīds Blūms ir pametis EFD eh, grupu un ar 9. janvāri ir pievienojies pie grupām nepiedarošajiem deputātiem. GUE